lai varam sākt savu darbu. Linnas eh, kundze par reglamentu. Gribu eh, runāt par šo deklarāciju 54, ka ir eh, sasniegts nepieciešamais balss parakstītājs skaits, un tā, tā kā tās mums ir tiešām labas ziņas.